Chers collègues, bonjour. Merci de votre présence. Darbie kolēģi, ļoti priecājos jūs sveikt šajā komitejas sēdē, Strasbūras plenāra sesija. Ceturtdienās ļoti daudz dažādu sēžu. Paldies, ka esat ieradušies šeit mūsu ārkārtas komitejas sēdē. Mēs tiekamies. Mēs terorismu apkarošanas komitejas sēdē un piedāvāju uzreiz pievērsties darba kārtībai. Pirmais darba kārtības punkts ir darba kārtības pieņemšana. Ja neviens neiebilst, neviens neaturas, tad paldies. Otrais darba kārtības punkts ir procesu, protokolu apstiprināšana. 15, 5., 11. un 12. jūlijā notika sēdes, ja neviens neiebilst neviens neaturas, tad sēžu protokoli ir pieņemti. Trešais darba kārtības punkts. Priekšsēdētāja paziņojumi. Pirmkārt, es sakot sēdi, informēšu jūs, ka nākamā sēde paredzēta 15. oktobrī nenotiks. Tajā bija domāts izskatīt kompromisu grozījumus līdz referentu un ēnu referentu darba rezultātu, taču viens no divām līdz referentēm nevar ierasties šajā sēdē, un līdz ar to mēs nolēmām, ka šī sēde tiek atcelta un meklēsim citu laiku, kurā tikties. Atgādināšu vienkārši arī paziņojumu laikā. Es kā komitejas priekšsēdētāja procedūras ietvaros un ar uh, uh priekšstādāju konferences apstiprinājumu piedalījos Lībe komitejas uh, vizītē Vašingtonā. Uh, tajos jautājumos, kas arī tika veltīti terorismu apkarošanai, piedalījos vairākos nozīmīgās sēdēs ar mūsu transatlantiskajiem partneriem, sēdz bija veltīts cīņai pret terorismu. Un mēs gatavojam nelielu ziņojumu par nozīmīgiem jautājumiem, kas varētu būt interesanti jums ar tiem iepazīties un izdalīsim šos materiālus gluži drīz. Tie bija paziņojumi. Un tagad mēs varam pievērsties uh, nākamajam darba kārtības punktam, kas ir uh, iemesls, kādēļ uh, sasaucām šo ārkārtas sēdi. Ceturtais darba kārtības punkts - viedokļu apmaiņa ar uh, Džuliānu Kinga kungu. Visi zin, ka viņš ir uh, komisārs atbildīgs uh, par drošības jautājumiem. Kinga kungs. Uh, Mums ir tas gods sveikt jūs eh, vēlreiz šeit. Dargie kolēģi, jūs atcerēsieties, ka komisārs jau pagājuši gadu oktobrī piedalījās eh, mūsu komitejas sēdē. Tas bija eh, jau mūsu darbu iesākot. Tāpat arī ļoti sirsnīgi jūs sveicu. Gribu teikt pirms studijums vārdu paldies. Paldies par atbalstu, paldies par pastāvīgo dialogu visu šo mēnešu laikā cīņā pret terorismu. Un man likās, ka tas ir ļoti nozīmīgi un ļoti simboliski kopā ar uh, visiem tiem, protams, ka jūs arī to uh, apstiprinājāt. Uh, Un jāsaka, ka mēs, nu, kā lai saka, nonākam atkal noslēdzot tādu zināmu ciklu viedokļu apmaiņā, jo no vienas puses jūs esat mūsu vistuvākais un arī viens no visnozīmīgākajiem uh, partneriem, taču uh, Jūs jau dzirdat manos vārdos, nu mēs nevienmēr viens otram piekrītam, taču gribu vēlreiz uzsvērt, cik ļoti nozīmīgs jūsu darbs ir mūsu uh, komitejai. Mēs jums tiešām esam ļoti atzinīgi. Nu, aplausi varbūt varētu būt tad, kad uh, Kingungs būs uzstājies. Bet, nu, katrā gadījumā būtu ļoti interesanti, ja jūs varētu piekrist šim darba principam. Jūs varētu uh, teikt ievadvārdus, aktualizējot tos jautājumus, kas ir saistīti ar Eiropas Savienības drošības jautājumiem, ar tiem pasākumiem, par kuriem mēs runājam Eiropas institūcijās un arī komisijā pretterorismu cīņā. Un tad var būt, ka, jā, protams, jūs esat bijis viens no pirmajiem uh, ziņojuma projekta adresātiem. Varbūt jūs varētu iepazīstināt mūs ar jūsu piezīmēm par šo projektu, kas, eh, kā jau jūs eh, zinat, ir eh, izraisījis ļoti lielu interesi. Mūsu kolēģi Eiropas parlamentā ir ļoti interesēti par šiem jautājumiem. 1520 grozījumi ir iesniegti. Ir ļoti interesanti uh, Kāda būs jūsu reakcija un šī viedokļa apmaiņa, kas ir ļoti uh, veiksmīga un interesanti, kādi tad būs jūsu, uh, kāds būs jūsu redzējums un jūsu iespējas par šo ziņojumu? Un pirms dodu jums vārdu, komisāra kungs, jūs uh, kolēģu ziņojumā mm, redzat, uh, ka uh, nu, praktiski vienprāsīgi tiek uh, piedāvāts. Uh, tas, ka tiek saglabāts neatkarīgs eh, darba sektors eh, Eiropas komisijas eh, darba ietvaros proši, proti drošības saimnības uzdevumu joma tas par uh, nākamo uh, šīs uh, institūcijas uh, organizācijas darbu. Tātad uh, komisāra kungs, uh, dārgais uh, Julien Kinga kungs, uh, nekavēšos vairāk dodu jums vārdu ievadvārdiem no aptuveni 15 minūtes, un uh, tā kā jūs uh, jau zinat uh, mūsu darba. Uh, kārtību. Jautājums atbilde darba stilā, ja jūs piekrītat šādam darba veidam. Tātad paldies. Members, thank you very much for your... Paldies priekšsarētāji, godātie deputāti. Paldies. Es uh, atvainojos, ka lieku jums vilties dzerot kafiju, nevis tēju bet es saprotu, ko nozīmē spēlēt šo ping-pong, šo principu jautājumu atbildi. Paldies par jūsu interesi šajos jautājumos un paldies par norganizēto tikšanos. Šorīt es saprotu, ka ļoti daudz dažādu pasākumu notiek eh, un jāsaka, ka laiks rit strauji. Tik tiešām tie bija 12 mēneši, kas ir pagājuši kopš brīža, kad uzaicinājāt mani uz pirmo tikšanos. Diezgan daudz, kas ir noticis kopš tā laika. Tā kā varētu pavisam īsi pastāstīt par to, kas ir noticis kopš e, šī brīža drošības jomā. Bet vēlējos sākt ar atzinības izteikšanu par jūsu kolektīvo darbu pēdējo mēnešu laikā. Esmu izlasījis e, ziņojumu projektu Šeit ir runā rakstīts, ka es izlasīju grozījumus. Nu, es teikšu tā, ka neizlasīju visus grozījumus, bet gan tādu garu kopsavilkumu par grozījumiem. Tur daudz kas ir teikts par komisijas aktīvu iesaistīšanos šajos jautājumos. Komisija šos jautājumus uztver ļoti nopietni un iesaistas šo jautājumu risināšanā. Mēs varēsim atgriezties pie dažām no šīm detaļām, tad, kad tiks uzdot jautājumi. Pēdējo 12 mēnešu laikā esam turpinājuši īstenot savu divējādo pieeju, reaģējot uz draudiem, ar kuriem saskaramies, ir īpaši terorismu jautājumā. Esam centušies mazināt iespējas, eh, kas ir teroristiem rīkoties, un uh, esam centušies stiprināt preventīvās darbības. Vispirms par pirmo no šīm jomām. Centāmies ierobežot teroristu pieeju, iespējām pārvietoties, pieeja munīcijai, cilvēku resursiem, pastiprinājām kontrols uz ārējām robežām īpaši vēršoties pret viltotu identitāšu vai vairāku identitāšu izmantošanu, uzlabojot dalību valsts sadarbību šajā jomā. Tāpat stiprinājām drošību uz ārējām robežām, vienlaicīgi centāmies risināt arī saistības starp migrāciju un terorismu man prieks redzēt, ka visi šie jautājumi ir apskatīti ziņojuma projektā. Kā jau jūs visi zināt, dati šai darbā ir ļoti svarīgi. Līdz ar to mēs strādājam pie tā, lai maksimāli palielinātu iegūmus no esošām informatīvajām sistēmām, uzlabojot tās, veidojot sadarbspēju starp šīm sistēmām sistēmām, kā arī aizpildot dažus no iztrūkumiem datu jomā un veidojot arī dažas jaunas sistēmas, ieceļošanas, izcelšanas sistēma, ETIAS, vienlaicīgi stiprinot arī Schengens informācijas sistēmu un EU-LISA svarīgās aģentūras darbu par naudu. Mēs apgrūtinām teroristiem eh, naudas līdzekļu izmantošanu savu aktivitāšu finansēšanai. Šeit ir jārunā par piekto naudas atmazgāšanas apkarošanas direktīvu un eh, arī kriminālu tiesību stiprināšanu. Jūsu ziņojuma projektā arī ir norādīts, cik svarīgi ir terorismu finansēšanas izsakošanas programmas darbība. Tāpat jūs arī aicināt papildinošu Eiropas sistēmu izmantot. Eh, to mēs šobrīd izskatām, un jāsaka, es personīgi atbalstu eh, šo ideju. Kas attiec uz ieročiem un munīciju? Esam veikuši pasākums, lai stiprinātu kontroli par importu un eksportu attiecībā uz šaujamieročiem un sprākstvielām, kas, diemžēl, ir tikušas izmantos dažos uzbrukumos. Un lai tāda kā daiši eh, nevarētu rekrutēt cilvēkus, esam stiprinājuši savus centienus eh, cīņā ar radikalizāciju gan bezsaistē, respektīvi kopienās, gan tiešsaistē tiešsaistes terorismu saturs ir nopietna problēma tās eh, ļauj eh, īstenoties šiem eh, individuālajiem uzbrucējiem. Un man prieks redzēt jūsu ziņojumu projektā, ka šis jautājums ir apskatīts. Tāpat tur ir pievērsta liela uzmanība cietušajiem, viņu tiesībām un kā viņiem palīdzēt. Tur mēs esam vienisprātis. Mēs no komisijas puses pilnībā uh, piekrītam idejai, ka ir jāpievērš īpaša uzmanība terorisma aktos cietušajiem, un pirmkārt jau ir eh, nepieciešams panākt, ka dalību valstis īsteno to, par ko jau ir vienojušās, un pilnvērtīgi īsteno pasākumus, kas ir iekļauti pretterorismu direktīvā. Pārāk mazs ir šo dalību valsts skaits, kas ir pilnvērtīgi īstenojuši šo direktīvu. Par otro elementu mūsu darbā, par izturības un noturības stiprināšanu, um, mums ir jārīkojas gan publiskajā, gan privātajā sektorā, jāpiešķir finansējums centienu atbalstam esam ierosinājuši pasākums, lai uzlabotu pasažieru drošību gaisa satiksmē, dzelzceļa satiksmē un arī noturību pret izaicinājumiem saistībā ar bioloģiskiem, ķīmiskiem un kodolu ieročiem. Tas ir abstrakts risks savulaik bijis, diemžēl šobrīd tas ir reāls risks. Un tas ir īpaši jūtams apvienotā karalistē. Par kiberdraudiem saistībā ar tikko apspriestiem izaicinājumiem. Komisijas priekšsēdētājs Junkers pagājušajā gadā savā uzrunā par stāvokli Eiropas Savienībā īpaši izcēla nepieciešamību cīnīties pret uh, kiberdraudiem. Šī gada laikā kopā ar jums esam panākuši ievērojumu progresu attiecībā uz jauno Eiropas Savienības kiberdrošības stratēģiju, veidojot noturību, uzlabojot sadarbību starp dalību valstīm. Un man bija prieks redzēt atbalstu no parlamenta, izveidojot jauno Eiropas Savienības kiberdrošības aģentūru. Vienlaicīgi mēs strādājam pie priekšlikumiem attiecībā uz pasākumiem, kas ļautu cīnīties eh, pret viltus ziņām un dezinformāciju. Un šī gada uzrunā par stāvokli Eiropas Savienībā pirms pāris nedēļām komisijas priekšsēdājs Junkers norādīja to, eh, ko mēs esam jau paveikuši šajā jomā. Pirmkārt, mēs esam nākuši klajā ar priekšlikumu uzlabot cīņu pret vilcu informāciju tiešsaistē un cīnāmies arī pret eh, terorismu saturu internetā lielākā daļā uzbrukumu, ko esam piedzīvojuši nesen, tur ir bijis kāds elements vienmēr saistībā ar tiešsaistē pieejamo informāciju. Mums ir arī jācīnās pret glorificēšanu. Mums ir jāpārauj šis loks starp tiešsaistes saturu, radikalizāciju attiecībā uz jauniem cilvēkiem kaitējums, kas tiek nodarīts, ir cieši saistīts ar to, cik ilgi šis saturs paliek tiešsaistē pieejams. Jaunākie pētījumi liecina, ka 3 ceturdaļas no saitēm uz Daesh propagandu eh, tiek eh, pārsūtīts tālāk 4 stundu laikā kopš publicēšanas. Līdz ar to ir svarīgi rīkoties. Līdz ar to mēs ierosinām arī jaunus normatīvos aktus, esam brīvprātīgā režīmā panākuši progresu sadarbībā ar platformām. Mēs ierosinam trīs jaunas e, saistības vai pienākumus. Pirmkārt, padarīt par obligātu prasību uh, platformām rīkoties vienas stundas laikā, tad, kad viņi saņem rīkojumu no policijas vai tiesu iestādēm attiecībā uz satura izņemšanu, kas ir viennozīmīgi ar teroristisku saturu. Otrakārt, ja platforma tiek eh, skaidri izmantota no teroristu organizāciju puses, lai izplatītu sev vēlamo saturu, tad būs pienākums dalību valstu iestādēm un attiecīgai platformai apspriest un izveidot proaktīvus pasākumus, lai šāds saturs nevarētu atkal parādīties tiešsaistē. Protams, ar skaidriem vai pat skaidrākiem noteikumiem nekā tie šobrīd pastāv. Treškārt, kas ir vienlīdz svarīgi, vēlamies uzlikt dalību valstīm par pienākumu nodrošināt to, ka viņiem ir pietiekama kapacitāte tiesību sargājušo iestāžu Eh, vidū, lai risinātu šos jautājumus. Dažas dalība valstis eh, ir to izdarījušas, bet ne visas. Jo, protams, eh, tie, kas vēlas ļaunprātīgi izmantot šo sistēmu, darīs to tur, kur tas ir vienkāršāk. Mēs vēlamies izveidot ļoti robustus drošības mehānismus, sūdzību iesniegšanas iespējas un, protams, arī tiesiskos izskatīšanas mehānismus Lielākā daļa no platformām labprāt sadarbosies, bet mums ir jānodrošina arī uh, risinājumi situācijām, kad dažas platformas nevēlēsies to darīt. Līdz ar to esam apsprieduši ar dalību valstīm iespēju noteikt sankcijas uh, tie, tādiem gadījumiem, kad sistemātiski nesadarbojas kāda no platformām. L lai nebūtu varbūt uh, nepieciešamību uzreiz reaģēt vienā gadījumā, bet ja sistemātiski kāda platforma vienalga kāda iemesla dēļ nesadarbojas šajos pasākumos, mēs vēlamies noteikt efektīvas sankcijas, kas eh, ļaunākajā gadījumā varētu sasniegt 4% no globālā apgrozījuma konkrētai platformai. Eh, Junker kungs runāja arī par vēlēšanu procesu drošības uzlabošanu, kas arī ir ļoti svarīgs jautājums mums visiem. Astoņas vēlēšanas, ja nekļūdos, eh, līdz nākamajai vasarai notiks dalību valstīs. Un, protams, jāpiemina arī Eiropas parlamentu vēlēšanas. Šobrīd manā rīcībā nav faktu kas liecinātu par to, ka ir plānots vērsties pret kādu no šīm konkrētajām vēlēšanām, bet ņemot vērā e, līdzšinējo pieredzi, es domāju, ka mums ir jāsagatavojas šādai iespējamībai, nodrošinot to, ka mēs apzināmies izaicinājumus un esam ieviesuši pasākumus, e, kas e, apgrūtinātu iespējamos uzbrukumus un centienus manipulēt eh, ar šiem procesiem. Izsludinātie pasākumi ietver ieteikumus lielākai sadarbībai, liekot dalību valstīm izveidot tīklu sadarbībai starp eh, dalību valstīm vēlēšanu jomā un eh, sadarbību starp datu aizsardzības speciālistiem un tiesību sargājušajām iestādēm un kontaktpunktu, lai piedalītos Eiropas līmeņa kontaktu tīklā. Tāpat arī prasam lielāku caurskatāmību politiskajās reklāmās tiešsaistē un prasam plašsaziņas līdzekļiem un politiskajiem partijām aizsargāt eh, savus tīklus no kiberuzbrukumiem. Tam sekos augsta līmeņa konference, kuru Briselē organizēsim 15. un 16. oktobrī. Ja esat interesēti, esat laipni aicināti tur piedalīties kur būs pārstāvji no publiskā un privātā sektora no dažādām dalībvalstīm. Šo divu priekšlikumu īstenošana būs prioritāra tuvākajos mēnešos, it īpaši ņemot vērā, cik ierobežots laiks ir pieejams, lai apstiprinātu šos priekšlikumus līdz šī sasaukuma beigām. Un mēs esam apņēmušies panākt e, šādu e, risinājumu tieši līdz sasaukuma beigām vēl. Vienlaicīgi mums ir jāsaglabā arī uzsvars uz citiem normatīviem priekšlikumiem, pie kuriem esam strādājuši pēdējos mēnešus kopā. Sadarbspēja ir īpaša joma, ko es vēlos izcelt. Risks ir tāds, ka ja mēs nepanāksim vienošanos par pašreizējiem priekšlikumiem, it īpaši attiecībā uz sadarbspējas priekšlikumu, tad mēs varētu zaudēt diezgan daudz laika, kas nāks par labu, protams, tiem, kas vēlas mums kaitēt. Vienlaicīgi es vēlos atzinīgi izteikties par eh, jūsu ziņojumā norādīto nepieciešamību pilnvērtīgi īstenot tos pasākums, kas jau ir pieņemti. Tātad ne tikai jauni pasākumi tiek ierosināti, bet eh, ir ierosināts arī vairāk strādāt pie esošo eh, instrumentu labāku izmantošanu. Dažos gadījumos esam diezgan labu progresu panākuši, bet citos uh, ir diezgan daudz vēl nepieciešams izdarīt. To mums nevajadzētu aizmirst. Bieži vien mēs apspriežam pasažieru datu reģistru direktīvu. 17 dalībvalsts ir ziņojušas par pilnvērtīgu īstenošanu, vēl divas tulīt to darīs, bet vairākas dalībvalstis joprojām to nav izdarījušas. Tur mums ir jāturpina savs darbs. Tāpat mums ir nepieciešams eh, turpināt darbu ar dalību valstīm, lai panāktu pilnvērtīgu īstenošanu attiecībā uz citiem pasākumiem, piemēram, direktīvu attiecībā uz eh, tīklu un informatīvo sistēmu drošību, kur tikai puse no dalību valstīm ir ziņojušas par pilnvērtīgu īstenošanu. Datu aizsardzības un policijas direktīvu, kur arī daudzas dalību valsts vēl nav pilnībā to īstenojuši, tā kā šī sadarbība ir jāturpina. Tas pats ir sakāms arī par vēl diviem pasākumiem, kuram termiņi ir tik tikko pagājuši. Pirmkārt, direktīva par cīņu pret terorismu, kuru mēs jau pieminējām. Pagājušā mēnesī bija šis termiņš, un tobrīd tikai piecas dalību valstis bija paziņojušas par pilnu īstenošanu. Man tas ir īsts izaicinājums. Mums visiem īstenībā mums ir jāstrādā labāk. Mēs zinām, cik svarīga ir šī direktīva, un mums ir jāpanāk, ka dalību valsts pilnvērtīgi to īsteno. Vēl viens tiesību akts, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgs, kaut arī mazliet strīdīgs - šaujamieroču direktīva. Tikai trīs dalību valstis ir informējušas mūs par pilnvērtīgu direktīvas īstenošanu. Tas nav pietiekami. Lai kāds būtu bijuši debatas, mēs visi esam vienojušies, un tagad šai direktīvai ir jātiek pilnībā īstenotai. Noslēgumā tad teikšu, ka joprojām ir daudz darba darāms. Mums visiem ir piepildītas e, darba kārtības un pārpildīt e, ēpasti. Es priekšsēdētais kundze to labi apzinos. Bet, ja mēs e, turpināsim līdzinējo uzsvaru, es domāju, ka mēs atlikušajā laikā varēsim daudz panākt. Varbūt vairāk kā citi vēl labi apzinos šo laika ierobežojumu, bet es eh, turpināšu līdz pat marta beigām strādāt aktīvi katru dienu, lai panāktu progresu attiecībā uz šiem dosjē un veidotu ietvaru nākotnē, kas, manuprāt, ir galvenais iegūms no jūsu veiktā darba un jūsu sastādītā ziņojuma. Ja mēs izveidosim ietvaru nākotnē, mēs izveidosim virzību virzienu parlamentam, šim sasaukumam, nākamajam, nākamajai komisijai, Un, ja atļausiet, personīgs komentārs. Es tiešām uzskatu, ka tas ir svarīgi, ka nākamā komisija, lai kā tā arī tiktu izveidota, būtu izv izvēlējusies īpašu uzsvaru, e, kādu resursus e, sadalīt tā, lai kāds būtu atbildīgs tieši par drošības jautājumiem, lai turpinātu iesākt to darbu. Paldies! Merci beaucoup! Liels paldies, komisāra kungs, par šo sintēzi un arī nākotnes ieskacējumu. Jūs ieskicējāt to, kas ir virzies uz priekšu un runājat par to, kas dažkārt pārāk lēni tiek īstenots. Un dažkārt arī šīs perspektīvas, ko jūs iezīmējāt, tā ir tiešām prioritāte. Liels paldies! Mēs zinām, cik realistiski un pragmatiski jūs strādājat. Nekavējoties došu vārdu Helgai Stīvensai, kas ir mūsu līdzreferente, kas varbūt varētu komentēt vai uzdot jautājumus. Lūdzu. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Beste collega's, meneer de commissaris, ik wil u Dargie kolēģi un kolēģis, liels paldies par jūsu ļoti izsmeļošo stāstījumu. Ir ļoti nozīmīgi uzklausīt visu to, ko jūs esat paveicis. Jūs runājat par to, kādas centienas dalībvalsts īstenot dažādo direktīvu un direktīvu īstenošanas laikā. Uh, Taču zināju, dzirdēju arī, ka ir aizvien vēl problēmas. Ļoti žēl, ka tas tā, jo ir ļoti daudz dalību valstis, kas aizvien kavējas transponējot Eiropas normatīvos aktus. Drošības jautājumos man liekas, ka tas tiešām nav saprotami. Nu, kādēļ tad vispār ir tik daudz dalību valstu, kas aizvien uh, liek uz spēles mūsu pilsoņu drošību. Gribētu zināt no jums, kādi tam ir iemesli. Vai pietrūkst finansējumu, vai ir pārāk daudz direktīvu, kas noved pie tā, ka dalība valstis nerīkojas atbilstoši, varbūt, ka dalība valstīm ir vajadzīga palīdzība, finanšu atbalsts, vai arī ir kādi citi iemesli, kas varbūt būtu nozīmīgi. Kāds ir šis? Uh, iemesls, kādēļ dalība valstis nav savus piemērslus veikuši. Un uh, man izbrīna tas, ka dalība valstis uh, atsakās uh, strādāt uh, drošības jomā. Tā taču ir joma, kurā visi tikai iegūst. Tiešām nesaprotu. Nākamais jautājums ir uh, Eiropas uh, prokuratūra EPO. Tā ir prioritāte, aptvērumu paplašina Dažas, dažas balsts ir dzirdamas, ka kompetences paplašināšana iet arī tajā virzienā, ka mm, šī e, institūcija varētu cīnīties pret terorismu, bet tas nekad padomē netiks apstiprināts. Tas taču ir zināms, nu kādēļ vispār tas ir e, jārisina, kāda pievienotā vērtība tam visam ir. Nākamais jautājums - nacionālai eksperti un uh, prokurori. To nemaz nevēlas ko jūs, komisāra Kinga kungs, vēlties attiecībā uz šo jautājumu paplašinājumu. Paldies par līdzinējo veiksmīgo sadarbību. Nākamo mēnešu laikā arī vēl sastrādāsimies ļoti um, cieši. Jūsu pienesums mūsu ziņojuma izstrādē bija ļoti vērtīgs un liels paldies par to. Excuse me, yes, it's ping pong. Um, well, thank you. Thank you very much for. Uh, paldies! Pirmām kārtām paldies uh, par darbu, ko esat ieguldījuši šajā ziņojumā. Konkrētie jautājumi, ko jūs minējāt, pirmkārt par īstenošanu. Uh, es piekrītu, tas ir milzīgs izaicinājums. Un viena no lietām, ko ceru mums ir izdevies izdarīt pēdējo mēnešu laikā, un jūsu ziņojums varētu būt um, sastā, sastāvdaļa, uh, varētu būt varbūt eh, papildu šādiem ikmēneša ziņojumiem varētu būt šādi pasākumi, kur mēs runājam par iztrūkstošiem elementiem īstenošanā un kā risināt problēmu jautājumus. Jaunākā ziņojumā par eh, drošības situāciju Eiropas Savienībā, tas tiks publicēts nākamnedēļ, tur tiks aplūkots eh, direktīvas pēc kārtas, analizējot, kur ir kaut kādi trūkumi īstenošanā, kur mēs esam uzsākuši pārkāpumu procedūru. Uh, un kur nepieciešams strādāt labāk. Un es tāpat dodos uz atsevišķām dalībvalstīm, un, kad es esmu tur, tad arī uh, sistemātiski piemin tos jautājumus, kur ir um, ieviešanas problēmas. Un gribētu aicināt arī citus darīt to pašu. Es domāju, ka mums ir eh, nepieciešama tāda ļoti laba publicitāte saistībā ar šīm problēmu jomām. Kāpēc rodas šīs problēmas? Nedomāju, ka eh, tā, tas ir eh, darīts ar eh, nolūku, bet es domāju, ka dažām dalību valstīm ir grūtāk varbūt kā citām veikt šo darbu. Un tātad no vienas puses mēs uh, tā kā izgaismojam šos problēmu jautājumus un trūkumus, un tāpat laikā no otras puses mēs cenšamies palīdzēt. No komisijas puses mēs nodrošinām tehniskās eh, konsultācijas, zināmos gadījumos arī finansējumu, bet cenšamies sliegt tādu, nodrošināt arī tādu koleģiālu atbalstu starp dalību valstīm, jo dažās jomās ir daž, dažas dalību valsts, kas ir pavirzījušās uz priekšu vairāk. Un vajadzētu, lai tās, kas ir vairāk sasniegušas, lai palīdzētu tiem, kas eh, nav tik daudz sasnieguši. Tātad ar šiem dažādiem pasākumiem un ar iespējamo politisko atbalstu, un tas ir informējot un uzsverot, cik svarīgs ir progress šajā jomā, es domāju, ka ar to arī mm, es varēšu noslēgt savu mm, mandātu un cerams, ka panāksim labākus īstenošanas rādītājus attiecībā uz šīm galvenajām direktīvām. Tālāk jautājums par Eiropas prokuratūru. Tas ir jauns eh, priekšlikums. Eh, par to jau runāja priekšsādātājs Junkers pagājušā uzrunā par situāciju Eiropas Savienībā. Tas ir pasākums ar skatu nākotnē, tā ka jā, ir gluži pareizi, ka jūs par to domājat sava darba un ziņojuma kontekstā. Bet šobrīd mani Es uzskatu, ka mums ir jāatbalsta arī Eirojust uh, savā ikdienas darbā. Viņiem ir nepieciešami resursi un kapacitātes, lai viņi varētu veikt savu darbu. Un mani. Un mans uzdevums ir stiprināt tos instrumentus, kurus uh, mēs esam izstrādājuši un vēl joprojām izstrādājam, lai varētu palīdzēt uh, prokurora darbam pārobežu režīmā. Tātad šis aizturēšanas rīkojums, tas ir ļoti svarīgs tāpat arī piekļuve E pierādījumiem. Es domāju, ka tas arī ļoti svarīgs elements visā šajā ainā. Tātad arvien vairāk un vairāk pierādījumi, kas ir nepieciešami, lai izdarītu apsūdzību šajā jomā. Bieži vien šie pierādījumi ir elektroniski, viņi bieži vien atrodas citā jurisdikcijā un ir nepieciešami noteikumi, kā nodrošināt uh, piekļuvi un apmaiņu. Tā tad es ceru, ka mums izdosies pavirzīties uz priekšu arī šajos priekšlikumos. Nu, tās ir tādas dažas īstermiņa lietas par kurām gribēju runāt. Bet skatoties tālāk nākotnē, domāju, ka Eiropas prokuratūras izveida un attīstība potenciāli varētu rast veidus, kā mazināt šo fragmentāciju izmeklēšanas procesos Eiropas Savienībā šajās galvenajās jomās, un it īpaši cīņā pret terorismu. Un tāpat arī šī īstermiņa pasākumus, kuriem uzsvars jāliek tagad, tāpat arī jāskatās tādā vidējā laika termiņā nākotnē, nu tā tad visur sev pasākumi. Paldies! Liels paldies, komisāra kungs! Tagad došu vārdu mūsu ēnu referentiem. Katrīna Keničī, lūdzu, jums vārds. Paldies eh, priekšstādātāju un pateicos arī eh, komisāram. Paldies eh, par jūsu vērtējumu mūsu komitejā. Un eh, jā, tik tiešām esam veikuši ļoti daudz eh, darba. Un man katrā ziņā arī tīri, nu, kā Itālijai patīk, ka sākumā pieminējāt kafijas dzeršanu. Nu, katrā ziņā nopietni runājot, pateicos par jūsu veikto darbu, ne tikai arī par jūsu klātbūtni ir eh, ļoti eh, svarīgi dzirdēt eh, visu to par tiem soļiem, ko esam spēruši uz priekšu, un arī jūs klātbūt stiprina mūsu apņēmību turpināt savu darbu. Es novērtēju visas jaunās likumdošanas iniciatīvas un visus eh, priekšlikumus, lai mēs varētu labāk integrēt visu šo drošības ietvaru. Drošība ir jautājums, eh, ko Eiropas pilsoņi uzskata par prioritāti, un tik tiešām uh, Bieži vien mēs eh, jūtam, ka ir dalība valsts, kuras nevirzās uz priekšu tik ātri īstenojot Eiropas Savienības tiesību aktus, kuru nolūks ir eh, harmonizēt un stiprināt eh, šo sadarbības ietvars starp dažādām iestādēm, un tas tik tiešām ir absolūti nepieciešams, lai varētu cīnīties pret dažādiem pārobežu noziegumiem. Un, uh, Eh, man ir prieks arī, ka eh, notiek šis eh, parlamenta dialogs un ka mēs cenšamies rast tādu labu kompromisu arī par starp, savstarpējo savietojamību, sadarbspēju. Nu, tā ir tāda delikāta tēma. Un tam noteikti ir ļoti būtisks devums, lai varētu nodrošināt šādu labu sadarbību, cīnoties pret noziedzību. Tālāk par likumdošanas eh, priekšlikumiem, par kuriem jūs jau runājāt, gribētu eh, pieskatīt, pieskarties ehm, audio un online propagandas izplatīšanai. Eh, priekšlikumā ir paredzēti nosacījumi attiecībā uz šādu profilu informāciju, kas ehm, aicina uz naidu. Gribu uzsvērt, ka tehniski vajadzētu būt iespējām visiem operatoriem sektorā, bet kā būs ar šiem mazajiem operatoriem, kuriem būs mazāk resursu, vai viņiem nebūs grūti izpildīt šīs prasības? Un vēl viens ar to visu saistīts punkts. šajā priekšlikumā un ar šīm normām, vai mēs varēsim cīnīties pret situāciju, kas eh, atkārtojas pārāk bieži, teiksim, ka kaut kas eh, tiek eh, noņemts no vienas platformas un uzreiz tiek izvietots citā. Kā mēs varētu cīnīties pret to? Nu, Eiropolā jau ir struktūra, kas ļoti labi ir strādājusi šajā jautājumā, un kāda tad būs viņu loma tālāk, lai identificētu un signalizētu par šādu neleģitīmu saturu. Es jau pateicos par darbu visiem pie šiem grozījumiem un katrā ziņā esam visu labi pastrādājuši un centušies rast kompromisu un dot labu ieguldījumu darbā cīņā pret terorismu. Bet, kā jau teica Natālija, mūsu priekšsēdētāji, ir nepieciešams saglabāt, atturēt kopā visu šo drošības nosacījumu portfeli kā jūs teicāt, tātad, lai nākotnē tas saglabātos ar nepieciešamiem resursiem, bet vēl burtiski pāris tādi ātri komentāri. Viena lieta, kas ir ļoti svarīga mums, un tas ir upuru aizsardzība priekšlikumā. Tātad izveidot Eiropas koordinācijas centru un vajadzētu tad lūgt arī jums dot ieguldījumu. Tāpat arī par to, lai migrācija un terorisms netiktu, tā teikt, eh, nu, eh, kontrastēt šie jautājumi, liktu viens pret otru. Un vēl viena lieta, kur gribētu dzirdēt jūsu viedokli, tas ir radikalizācijas novēršana, prevencija un radikalizācijas, eh, teiksim, norises saistība ar cietumiem. Tā tad. Uh, Arī šeit mūsu grozījumos tas ir minēts. Vēlreiz paldies par jūsu klātbūtni un paldies Natālijai. Paldies, Katrīna. Komisāra kungs, lūdzu. Paldies par visu, paldies par šiem jautājumiem. Centīšos atbildēt un es pieņemu, ka Eh, ja būs interesi un vajadzība, mēs arī šajos det jautājumos iedziļināsimies detalizētāk tālāk par šo starp savietojamību sadarbspēju. Es tik tiešām domāju, ka tas ir ļoti svarīgi un domāju, ka mēs radīsim veidus, kā noslēgt savu darbu. Šai ziņā es zinu, ka jautājums ir pretrunīgs, ka ir cilvēki, kas ir satraukti par to, bet gribēju tikai, nu, varbūt paskatīties atpakaļ un atgādināt, kāpēc mēs e, vispār uzsākām to visu. Tas bija tāpēc, ka tie, kas ir pašās priekšējās rindās, e, robežsargi, policisti, kura darbs ir nodrošināt mūsu drošību, viņi mūs informēja, tad, kad mēs viņiem jautājām, kā varam viņiem palīdzēt. Viņi teica, ka viena no viņu problēmām, ar ko viņi saskaras katru dienu, ir tas, ka esošais Eiropas Savienības datu bāžu tīkls bija pārāk sarežģīts un pārāk smagnējs, un tas viņiem viņu darbā nepalīdz. Tas nebija tāpēc, ka es vai kāds cits komisijā kaut kur sēdējām uh, savā birojā un mm, centāmies izdomāt kaut ko, ko nu varētu darīt, un tāpēc radās šis priekšlikums. Nē, tas bija tāpēc, ka tie, kas ir priekšējās rindās, teica mums, ka viņi saskars ar šīm problēmām katru dienu un viņiem nepieciešama palīdzība. Un tad mēs Izvērtējām, vai ir kādi tehniskie pasākumi, teiksim, informācijas tehnoloģiju izmantošanas metodas, kas varētu palīdzēt. Un šo priekšlikumu pamats, būtība varbūt nav tik ļoti aizraujoša tiem, kas to saprot. Jo tas ir tehnisks priekšlikums par to, kā izmantot, teiksim, meklēšanas uh, iespējas, uh, kā iegūt informāciju, kas jau ir datu bāzēs. Tātad dabūt to ārā no datu bāzes ātrāk un efektīvāk. Ievērojot, protams, ļoti augstā līmeņa piekļuves un datu aizsardzības noteikums. Nu, tā arī ir tā lietas būtība. Dažās diskusijās par šiem jautājumiem tas viss ir sastaistīts ar uh, citām bažām. Un es to saprotu, bet gribētu lūgt tos, kas izskat šos priekšlikumus, atcerēties, no kurienes tas viss ir nācis, sācies, un atcerēties, kas tad pašos pamatos ir ierosināts šajos priekšlikumos. Un man ir prieks, ka šajā formā un jebkurā citā formā, kur tiks izskatīti šie priekšlikumi detalizētāk, tātad tehniski detalizēti, ja ir vēlme. Uh, jo ir tomēr daži problēma jautājumi, kas nav, atris, kas nav atspogļot šajos priekšlikumos. Teiksim, bāžas par to, vai nākotnē tas kaut kādā veidā varētu atvērt uh, durvis eh, tādai ļoti apjomīgai profilēšanai vai datu ieguvēji vai kaut kādā veidā dodot priekšroku kaut kādām zināmām personām vai personu grupām Eiropā un tā tālāk. Es saprotu, ka tie ir bažu problēma jautājumi, bet es viņus uh, nesaskatu, nesaskatu viņu vietu šajos priekšlikumos, tātad te viņiem nav īstā vieta. Tātad, kā es teicu, šajā kontekstā esmu gatavs runāt daudz detalizētāk ar visiem šajā telpā pār šīs dienas tēmu vai, par, eh, vai runāt par to kādā citā formā. Tālāk, otrs jautājums loks. Par nelegālu terorismu veicinošu satura veicināšanu. Jāsaprot, ka ir dažāda veida kaitīgs saturs tiešsaistē, un uh, nevar atrisināt ar vienu metodu visu, visus gadījumus. Uh, viltus ziņas, uh, nepatiesa informācija, dezinformācija, Tad jādomā arī par rīcības kodeksu un uh, citiem ar to saistītiem jautājumiem. Mēs te nevēršamies pret konkrētu saturu, tātad kādam izvērtēt, vai kaut kas ir patiesi vai nē. Es to neizvērtēšu un arī neprasīšu jums to izvērtēt, bet domāju, ka mēs varam veicināt labāku caurskatāmību saistībā ar vispār ar politisko diskursu tiešsaistes režīmā. Mums ir jāsaprot vairāk, jāzina, no kurienes nāk konkrēts materiāls, un uh, to arī attiecīgie komisāri tad cenšas darīt. Un tā, tad mums ir jādomā par šiem konkrētajiem satura avotiem. Ir, teiksim, bērnu eksploatēšanas, izmantošanas satura jautājums. Mēs esam vienojušies par likumdošanu Eiropas Savienībā. Ar dalību valstīm mums ir platformas, lai vērstos pret šādu saturu. Tagad mēs nākam klajā ar priekšlikumiem likt uzsvaru uz nelegālu terorisma rakstura saturu bet mēs nesakam, ka šie pasākumi būtu jātiecina uz eh, tā saukto naidu kurināšanu, jo definīcijas nav īsti skaidrs. Mums ir jāsaprot un jāpieņem, ka dažādas valsts attēlojot savu vēsturu un tradīcijas eh, dažādi, teiksim, izsakās. Vācija ir eh, lēmusi viņa, teiksim, pieņem likumdošanas vai sakarā citas valsts. Nē, tā ka nav tāda vienošanās pat Eiropas līmenī par uh, naida kurināšanu, lai mēs varētu Eiropas līmenī to risināt ar likumdošanas palīdzību. Bet terorismu sakarībā tas ir. Uh, pretterorismu direktīvā ir, ir definīcija, tāpat arī ANO ietvaros ir uh, definīcija terorismu grupām, un tur mēs skaidri varam definēt šo saturu, un mēs varam veikt tādas mērķtiecīgas pasākums. Viens pasākums, ko jūs uh, te izdalījāt. Ir tāds gadījums, ka, teiksim, dalībvalsts eh, policija vai tiesu iestāde ir identificējusi, ka materiāls ir nelegāls, citiem vārdiem sakot, pretlikumīgs, un viņi paziņo platformu, viņi tātad eh, dod rīkojumu platformai, un platformai ir jāizpild šis rīkojums vienas stundas laikā. Mēs, principā, domājam, ka tas pat palīdz mazām platformām, jo šobrīd viss ir eh, tā, nu, neskaidrāk, miglaināk, un eh, platformām ir kaut kādi nosacījumi. Lielām platformām ir daudz eh, darbinieku, kas strādā pie šiem nosacījumiem, viņi ir labāk sagatavoti, reaģēt ātri, bet mazām platformām bieži vien nav tie paši resursi un tikpat daudz cilvēku, kas pie tā strādā, tad, tad viņiem ir grūtāk. Līdz ar to mēs eh, sakam, mēs neprasam jums lemt, izvērtēt, vai eh, šis saturs atbilst jūsu nosacījumiem, vai jums tas patīk vai nē, bet mēs pasakam, ka ir juridisks rīkojums, ko izdod eh, juridiski iestāde, norādot, ka šis saturs ir pretlikumīgs un tas ir jānoņem. Tātad, kas jums ir jādara, jāizpild šis rīkojums. Eh, lai tas notiktu, mums, protams, ir nepieciešamas ļoti tādas skaidras garantijas. Un domāju, ka tās garantijas, ko mēs ierosinām, par tām mēs arī detalizētāk runāsim. Es domāju, ka tās ir ļoti skaidras un ir vēl tādas eh, spēcīgākas par to, kas pastāv jau šobrīd. Ir eh, caurskatāmības pienākums, tātad izņemt saturu. Šobrīd tās prasības nav pilnīgi skaidras, tāpat arī ir skaidras normas tiesiskajam pārskatam, ja kaut kas ir, teiksim, nepareizi identificēts un nepareizi izņemts, tad, tad atkal ir apelācijas iespēja un to var atlikt atpakaļ. Es domāju, ka ir nepieciešama viss šī caurskatāmība. Es nedomāju, ka būs daudz reģistrēt teroristu organizācijas, kuras apelēs, tad, kad viņu materiāls tiek noņemts. Bet, ja kļūda notiks un ja kāds nāks klējā ar šo apelāciju, tad šo saturu atkal var mm, ievietot atpakaļ. Tā tad Tāds ir mūsu darba virziens. Eiropolam ir jāturpina spēlēt eh, galveno lomu visā šajā kontekstā. Viņiem ir eh, papildus eh, paredzēti resursi. Un es ceru, ka viņi arī varēs dot palīdzību dalībvalstīm strādājot pie šī jautājuma. Atvainojos, ka es teicos tik ilgi tālāk par upuriem, cietušajiem. Pie tā vēl varam atgriezties. Tā tik tiešām ir viena no svarīgākajām prioritātēm. Jūs eh, mani, ja atceros, uzaicinājāt eh, uz šīs sanāksmes eh, sapulci, kur runājāt tieši par šiem jautājumiem. Un, jā, es domāju, ka pilotu projekts varētu būt ļoti interesants. Un domāju, ka pirmais solis ir panākt, lai dalībvalsts īsteno pretterorismu direktīvu attiecīgi, ar attiecīgajām normām par Uh, upuriem, par cietušajiem. Tālāk radikalizācija cietumos, uh, priecājos atgriezties pie šī jautājuma detalizētāk, ja citi to vēlas. Tā ir viena no galvenajām tēmām, kas ir izkristalizējusies pēdējo gadu laikā, strādājot augsta līmeņa grupā cīņai pret uh, terorismu. Tur mēs esam pulcinājuši ekspertus ne tikai no pilsoniskā sabiedrības sektora, bet arī no valsts pārvaldes un centrālās administrācijas sektora dalība valstīs, lai salīdzinātu uztveres un darba metodas. Jā, nav nekāds pārsteigums, ka cietumi parādījās kā viena no prioritātēm. Es redzēju ziņās šorīt, um, tās bija ziņas no Spānijas, Arī šī ziņa norāda, ka jā, ir ļoti nopietni jādomā par radikalizācijas risku cietumos. Tā būs viena no prioritātēm eh, mūsu tālākām sanāksmēm. Tur būs runa par jaunas platformas uzsākšanu, lai cīnītos pret radikalizāciju. Tas notiek vēlāk šomēnes. Paldies, komisārkungs! Eh, ļoti skaidri eh, skaidrojumi un uh, Tas viss šo dosie padara labāk saprotam par starp savietojamību. Jā, nu tur noteikti būs nepieciešama lielāka pārliecība no kolēģa puses tālāk. Došu vārdu pārējiem ēnu referentiem un pēc tam citiem kolēģiem. Y muchas gracias, komisario, como siempre, por su cordial. Paldies, komisār kungs. Paldies par atklāto prezentāciju, kur jūs sniedzāt. Jūs atsaucāties tikko uz Spāniju un radikalizāciju cietumos. Ja dati, kas ir mūsu rīcībā, ir uzticami, tad 40% radikalizācija gadījumos Spānijas cietumos tas ir bijis saistīts ar personām, kas jau iepriekš ir bijušas radikalizētas. Tā kā tā nav tāda ideoloģiska radikalizēšanās, ja tā var teikt, tad savā ziņā tā ir pretīm nākoša auditorija, ja tā var to apzīmēt cietumos. Un eh, tā varbūt arī vajadzētu skatīties uz šo jautājumu. Ja kāds ir eh, ticis notiesāts par noziegumu saistībā ar terorismu, tad tā ir, protams, atšķirīga kategorija nekā citiem, bet arī citi cietumnieki var tikt radikalizēti. Mums ir jāņem vērā arī tie cietumnieki, kas nav notiesāti ar terorismu saistītos eh, noziegumos. Ja policija rīkojas veicot izmeklēšanu, tas nav gluži tas pats, ja tiesu vara uh, un tiesu sistēma rīkojas, jo administratīvās procedūras un tiesiskās ir atšķirīgas, un viena stunda tehnoloģiskai platformai ir būtisks termiņš, un um, pretiesisks saturs uh, tomēr ir pieejams internetā. Ja mēs strādājam ar datiem, personīgo komunikāciju pirms interneta ērā. Tiesu sistēmai bija svarīgi būt iesaistītai pirms 30, 40 gadiem. Bija nepieciešams iesaistīt tiesu sistēmu un konkrēts tiesneša rīkojums, lai varētu, piemēram, noklausīties e, kāda telefonsarunas. Tagad, tad, kad uh, ir tik daudz iespēju komunikācijai tiešsaistē. Tas ir savādāk. Jūs atsaucāties uz pretterorismu direktīvu, kas, protams, ir ļoti svarīga, un tā bija jātransponē nacionāla likumdošanā līdz septembrim. Jūs sacījāt, ka tikai piecas dalību valsts ir to izdarījušas. Ko jūs konkrēti ar to domājat? formālu transponēšanu, jeb jūs esat pārbaudījuši, ka saturs faktiski ir transponēts, respektīvi, ka viņi dara to, kas ir ierakstīts direktīvā. Mums tas ir būtisks jautājums, jo mēs redzam šo instrumentu kā ļoti nozīmīgu, un mēs varam arī paši izdarīt kādu spiedienu, ja nepieciešams. Un kas e, nāks pēc jums, nu, kas to lai zina? Paldies! neliels papildinājums attiecībā uz man te uzdoto jautājumu par eh, dalību valstīm, kuras ir transponējušas eh, nepieciešamajā termiņā. Nu, kāda ir jūsu loma attiecībā uz eh, šīs mm, likumsarga loma, lai mm, tiesība akti tiktu realizēti? Uh, well, like you, I... Jā, paldies. No nu, līdzīgi kā jums, arī es nezinu, kas būs mans pēctecis, bet galvenais, lai kāds būtu, tas ir tas būtiskākais. Tagad par uzdotajiem jautājumiem, varbūt apgrieztā secībā. Ziņojums, kuru publiskosim nākamnedēļ, atklās par katru instrumentu, cik tālu mēs esam attiecībā uz saņemtajiem paziņojumiem. Tāds ir pirmais, ko mēs eh, pārbaudām formāli šos paziņojumus, kas attiec tieši uz pretterorismu direktīvu. Uh, ir tas, ka pirmkārt eh, tā bija ļoti svarīga direktīva. Un tad, kad pagājušajā nedēļā iestājās termiņš, tikai piecas dalību valsts bija formāli paziņojušas īstenošanu. Es, mēs šobrīd pārbaudām šo situāciju, un daudzas citas dalību valstis ir diezgan tālu tikušas, lai pārņemtu un īstenotu pretterorismu direktīvā prasītos pasākumus, bieži vien ir tāda eh, laika nobīde attiecībā uz formālu paziņošanu. Es to apzinos, es vienkārši šobrīd ceļu šo trauksmi, jo šī ir ļoti svarīga direktīva, kas ir jāīsteno. To valstu skaits, kas ir formāli paziņojuši mums par īstenošanu, ir šim skaitam strauji jāpieauga. Tālāk par vienas stundas izaicinājumu, lai izņemtu nelegālu terorismu saturu. Mēs sakām, ka dalību valstīm atbilstoši viņu nacionālajā likumdošanā ir jābūt attiecīgajām iestādēm, kas ir pilnvarotas eh, izdot rīkojumu par satura izņemšanu, bet mēs esam piesardzīgi. Ja ir jautājums vai sūdzība, tad platforma, eh, kur eh, informē par to, ka saturs ir izņemts, pārskatīšanas procesam ir jābūt tiesiskam procesam. Līdz ar to mēs cenšamies eh, rast līdzsvaru starp nepieciešamību rīkoties ātri, jo, ja atstājat saturu platformā, tas izplatās strauji. Un no otras puses pamatīgu pārsūdzēšanas un pārskatīšanas procesu. Pie detaļām mēs vēl strādāsim, bet tās nu ir mūsu mērķis. Kas attiec uz radikalizācijas jautājumu cietumos? E, es piekrītu, un jūs ļoti precīzi sacījāt, ka mums ir problēma ar ļoti dzirdīgām ausīm auditorijā. Ne katrs, kurš ir radikalizējies cietumā, tika notiesāts par uh, noziegumiem saistībā ar uh, ideoloģiju vai aktivitātēm saistībā ar terorismu. Bieži vien personas uh, cietumā nonāca pilnīgi citu iemeslu dēļ. Kā jau jūs norādījāt, ir ļoti liels to gadījumu skaits, kas cietumā nonāca nesaistītu, bieži vien e, maznozīmīgāku noziegumu rezultātā, absolūti nesaistītu ar terorismu. Tur savukārt viņus uztvēra tādu personu tīkli, kas cenšas izplatīt šo ideoloģiju. Protams, ka nepastāv brīnumlīdzeklis šajā jomā. Dažādas dalību valstis mēģina dažādas metodes, dažas uh, radikalizētās personas tur vienu vietu, citi cenšas uh, nepieļaut, lai šādas personas atrastos vienu vietu. Pieejas ir dažādas, un mēs apkoposim tās, un nākamgad uh, turpināsim šo diskusiju ar jums. Uh, un visiem, kas seko šim jautājumam, ko mēs varam mācīties no atšķirīgajām nacionālajām pieredzēm. Kā jūs zinat, mēs finansējam vairākas eh, programmas, lai cīnītos pret radikalizāciju cietumos, un centīšos noskaidrot, vai šis finansējums tiek izmantots pietiekami efektīvi, vai nepieciešams papildu finansējums, bet svarīgākais, manuprāt, ir mācīties no pieredzes, kas ir dalību valstīm viņu atšķirīgajās sistēmās. Paldies komisāra kungam. Tagad Elena Valenciāno, mūsu vicepriekšsēdētāja. Paldies, uh, priekšsēdētājas konzervatīvai. Paldies komisāram un paldies par viņa paveikto darbu. Ceram, ka šis darbs nākotnē, nākotnē arī vēl var tikt veikts. Un tas ir arī darbs, ko veiks nākotnē arī Eiropas parlamenta deputāti. Taču ir tāds jautājums, par ko esmu norūpējusies. Un tas ir saistīts ar sekojošu jautājumu, kur tad uh, šis mūsu risināmais jautājums ir darba, uh, sabiedrības darba kārtībā, kas notiek pēc uh, atentāta sabiedrības attieksme un uzmanība Pasaulē notiek daudz dažādi atentāti, taču ja mēs, kā AA Eiropieši, ja tas mūs tieši neskar, tad nu, šī mūsu uzmanība nav tik ļoti izteikta un pazūd no mūsu politiskās darba kārtības. Terorisms tad atkal paliek tikai diskusija jautājums starp elitēm. Un tas ir negatīvi, jo mums ir jāīsteno šis spiediens, mums ir jākoordinē, mums kopā jāstrādā. Zinu, ka terorisms um, nav patīkama tēma. Politiķi labāk uh, runā par citām tēmām, taču terorisms kā tāds pastāv. Un tas um, jautājums uh, ir aktuāls, tas skar daudzus no mums. Valdībām ir jāizteno spiedieni terorismu apkarošanai. Bet, nu, tas nevienmēr tā ir. Un mēs reaģējam tikai tad, kad uh, tas skar tieši mūs, mūsu duru priekšā. Es simtprocentīgi piekrītu. Tas, ko mēs apspriežam šādās tikšanās reizē, ir nepieciešamība pārtraukt šo periodisko pieeju ja ir vien, viens secinājums, ko varam izdarīt pēc eh, vairāk kā 15 gadiem kopš eh, uzbrukuma ASV dviņu torņiem, tur ir vairāk riski ko jūs jau uzsvērāt, lai efektīvi rīkotos un nepieciešama ilgtermiņa pieeja. Un otrs risks kas arī ir izkristalizējies mūsu diskusijās, kas ir vienlīdz svarīgi. Ja jūs vienmēr tikai reaģējat uz notiekušo pēc kaut kādas briesmīgas eh, traģēdijas un uzbrukuma, tad pastāv risks, ka jūs kļūdaties. Tātad ir nepieciešama ne tikai ilgtermiņa iesaistīšanās problēmas risināšanā, ir nepieciešama arī ilgtermiņa perspektīva, eh, veidojot savu politiku, lai cik uh, patīkami būtu kaut ko dramatisku pasākt, lai tūlītēji rīkotos pēc e, uzbrukuma, ir nepieciešams domāt ilgtermiņā. Es saprotu, ka jūsu darbs ir daļa no šī procesa, padzināt pētot šos jautājumus un veidojot ilgtermiņu perspektīvu. Es redzu arī to darbu, ko mēs cenšamies paveikt komisijā speciāli resursi, apvienojot dažādas uh, rīcības uh, jomas un veidojot ilgtermiņu skatījumu, un es piekrītu jums, ka kontaktam ar dalību valstu iestādēm ir jābūt līdzīgi veidotam. Nav vērts uh, īpaši satraukties par kādu jautājumu, pieņemt tiesību aktu un domāt, ka ar to visu problēmu ir atrisināt, jo, protams, ka tā tas nav. Protams, ka ir jāsako īstenošanai un jāturpo, jāturpina mēnesi pēc mēneša, gadu pēc gada reaģēt uz šiem jautājumiem. Otra lieta, ko es varu atbalstīt, ir tas, ka mēs nevaram domāt par šiem izaicinājumiem tikai Eiropas kontekstā. Protams, ka mums ir jāskatās uz šiem jautājumiem saistībā ar to, uh, Eh, kā tiek ietekmēta mūsu valsts, mūsu sabiedrība, kopienas, bet pastāv ļoti cieša saikne starp eh, to, kas eh, notiek uz vietas, mūsu ielās, mūsu kopienās un kaut kur tālāk no mums. Tāpēc, manuprāt, mūsu sadarbība starp Eiropas Savienības iestādēm, komisiju, ārējās darbības dienestu un arī plašāk sadarbojoties, lai atbalstītu mūsu kaimiņus un partnerus aiz okeāna, lai cīnītos ar radikalizāciju viņu valstīs. Es varu lepoties, ka pēdējos 3-4 gados esam spējuši mobilizēt eh, aptuveni 2 miljārdus eiro palīdzības sniegšanai kaimiņiem, partneriem tālāk no mums, lai stiprinātu viņu spēju cīnīties ar radikalizāciju un terorismu. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgi, domājot īpaši arī par nākamo budžetu periodu, bet nu jau tas eh, sniedzas uh, Eh, mazliet tālāk nekā jūsu tiešā kompetence, eh, arī attiecināms uz citām komitejām. Būtu eh, svarīgi skatīties uz nākamo daudzgadu finanšu schēmu, arī paturot prātā terorismu apkarošanas vajadzības. Ne tikai runājot par ārējo robežu apsardzību, bet arī sadarbību ar mūsu tuvākiem un tālākiem partneriem. Julian, uh, Paldies, un pirms dosim vārdu tagad pēdējiem trīs runātājiem, ja mēs esam labi iekļāvušies uh, laikā, un uh, mūsu diskusija uh, plūst labi, nav šis laiks spiediens šoreiz, viss notiek tā tiešām labi. Elens jautājums, ko viņa teica, nu, politiska, juridiska, budžetēra rakstura, tur arī ir socioloģiskais aspekts klāt. Uh, No nu, tāds mini jautājums varbūt. Jūs, kas eh, visu laiku eh, tiekaties ar dažādu dalību valstu mm, valdību pārstāvjiem, un eh, mēs zinām, ka dalību valsts lielākā vai mazākā mērā ir skartas, cietušas no terorisma. Es esmu francūziet, es dzīvoju sabiedrībā, kur no vienas puses pastāv šis drauds un arī tāda pretestība Un tas ir nepārtraukti mūsu ikdienas eh, dzīvē, eh, stacijās, eh, ielās, restorānos, un ir tāda liela, nu, tāda pretīm stāvēšanas spēja un sabiedrību ir ļoti skāruši šie terorisma akti un draudi. Vai jūs jūtat kaut kādu paradigmas izmaiņu jūsu kontaktos ar valstu vadītājiem, varbūt nu tajās valstīs, kas ir mazāk skārtas tiešā veidā, bet kuras pauž savu solidaritāti, ka, nu, tas viss nedrīkst traucēt mums dzīvot, pretējā gadījumā teroristi būs uzvarējuši, bet, nu, tā tad vai šī vēlme dot viņiem pretsparu un pēc tam tūliņ došu. Jums nav jāatbild tagad momentā, bet, nu, katrā ziņā tas bija viens jautājums nu, tāds vispārīgāks jautājums, ko gribēju uzdot. Un tūlīt došu vārdu Terēzē Rimenes, lūdzu. Nē, es ļoti labprāt atbildēšu uz jautājumu. Dalīšos pieredzē, nezinu, vai tā būs tieši atbild uz jautājumu, bet es dalībvalstīs izjūtu tādu lielāku fokusēšanos uz drošības jautājumiem. Eh, dalībvalsts formulēja savas prioritātes varbūt nedaudz atšķirīgā veidā katrā valstī, bet katrā ziņā ir šāds ciešāks fokus uz eh, dažādiem drošības izaicinājumiem, kas eh, skar mūsu vērtības, to, kā mēs dzīvojam, to, kā rit mūsu pilsoņu ikdienas dzīve. Nu, tur ir dažādi drošības izaicinājumi, sākot ar terorismu, kiber noziedzību un terorismu, kas ir ļoti pa, pastiprinājies pēdējo divu gadu laikā. Tāpat arī e, dažādām e, uz kiberdarbībām balstītām politiskām manipulācijām, un arī tur mēs esam vērojuši tādu ļoti spēcīgu pieaugumu pēdējo gadu laikā. Un viss tas kopā tiek uzskatīts kā draudi, kas nāk no ārpuses, dažkārt, e, teiksim, arī no mūsu pašu valstīm, un kopienām, un tas ir zināms izaicinājums tam, kā mēs organizējam savu dzīvi, kā mēs dzīvojam. Un tieši tāpēc valdības bez izņēmumiem ir fokusētas uz šiem izaicinājumiem un arī cenšas cenš stiprināt savu reakciju, atbildi. Un tāpat arī pilnīgi visas valdības atbalsta domu, ka nepieciešama kolektīvāka centieni šo problēmu risināšanai. Dažās jomās joprojām notiek ļoti tāds aktīvs debats par to, eh, nu, speciālisti to sauc par subsidiaritāti, bet būtībā kas par ko ir atkarī, eh, atbildīgs un kas ko dara. Bet šajā jomā man ir tāda sajūta, un jūs varat eh, mani palabot, ja es kur kļūdos, bet, nu, es to sajūtu no dalību valstīm, ka ir tāda liela vienprātība, ka dalību valstu valdības un valsts iestādes ir pašās priekšējās līnijās runāt par šiem drošības draudiem un jautājumiem, jo tā ir kopīga atbildība. Tāpat viņi atzīst, ka viņiem ir nepieciešama kolektīva sadarbība, jo pēc eh, definīcijas šie ir tādi pārrobežu, pārnacionāli izaicinājumi, kas uh, iet pāri arī Eiropas Savienības robežām un arī šiem pasākumiem, lai to risinātu, novērstu. Nu, tur arī jābūt šim ārējam elementam. Tā tad viņi atbalsta to, ko mēs darām, un tas ir rast uh, veidus kopīgi Briseles līmenī, censties sniegt atbalstu tam, lai dalībvalsts varētu nodrošināt drošību saviem pilsoņiem. Es nesaku, ka nav grūtības, mēs par šīm grūtībām šeit eh, runājam. Bet eh, var apstiprināt, ka jā, ir šī politiskā vēlma un iesaistība. Paldies, Terēze, lūdzu. Merci, prezident. E... Eh, paldies, paldies, priekšsēdētājas kundze. Un liels paldies gan priekšsēdētājas kundze, gan arī liels paldies komisāru kungam par viņa iesaist un par ļoti skaidriem vārdiem. Mēs arī varējām konstatēt, ka šeit um, sadarbojamies, sadarbojamies ļoti cieši, un mums uh, ļoti rūpa upuru situācija. Vēlreiz gribu atkārtot, mēs um, deviņus gadus uh, jau šeit uh, esmam un strādājam. darbs ir ļoti sarežģīts, un šīs emocijas arī ir ārkārtīgi uh, spēcīgas uh, brīžos, kad ir notikuši atentāti un pēc tam. Taču tas nav pietiekami, jo uh, pre, profilaktiski pasākumi ir tie svarīgākie. Mums jābūt ļoti vērīgiem. Citādi mēs uh, Nu, tā kā teroristiem burtiski nu, tā kā paiem pretī. Tādēļ paldies komisāram, kas ir atbalstījis šo ziņojumu. Un tas fakts, ka kādu brīdi tā kā nu, nav notikuši atentāti, tas nenozīmē to, ka mums. Uh, nebūtu aktīvi jāstrādā. Mums jābūt nevis ideoloģiskam, bet faktoloģiskam ziņojumam. Mēs esam ar ļoti daudziem iesaistītiem runājuši, piemēram, ar um, policijas spēkiem lidostās, ar um, dažādiem citiem iesaistītajiem. Terorisms ir uh, viens no vissmagākajiem cilvēktiesību pārkāpumiem. Es domāju, ka drošības jautājums dažkārt tomēr vēl tiek skatīts tā ideoloģiski. Un tas ir problemātiski, ja mēs eh, raugamies uz, uz to, un ja, piemēram, migrants eh, tā kā pielīdzina uzreiz eh, teroristiem, tas ir pirmkārt jānovērš, un otrkārt jānovērš šī tāda tā kā glorificēšana un naids. Es tā īsti nesapratu, kur bija šī uh, sarkanā uh, līnija. Spānijā situācija ir uh, ļoti tāda sensitīva. ir jārada pastāvīga apakškomiteja drošības jautājumu risināšanai, un tas varētu būt ļoti, ļoti liederīgi, lai padziļinātu šo jautājumu izskatīšanu. Noraid, norādījām arī uz to, ka īstenošana ir uh, samērā sarežģīta. Un darbojība notiek um, dažkārt arī tikai tad, uh, ja ir kādas akūtas briesmas, ja ir kaut kāds apdraudējums. Tātad, kāds ir jautājums un kāds ir, kāda ir jūsu nostāja? Pieprasījumos par izdošanu. Ir bijuši gadījumi Beļģijā, šādi konkrēti teroristi ir četrus citus kriminālu nodarījumus veicis, un Beļģijā jāveic aktīva darbība. Jākonstatē, ka tieslietu sadarbība starp dalību valstīm nevienmēr labi darbojas. Paldies, Terēzi! Ja komisārs uh, varētu atbildēt, tad uh, vēl Franculikas kundze. Un pēdējos trīs runātājus mēs vienkārši grupēsim, un, un tad jūs atbildēsiet viņiem kopā. Komisāra kungs, ļoti priecājos, ka esat šeit. Mūsu komitejā vienmēr mūsu diskusijas ir ārkārtīgi interesantas diskusija par Eiropas uh, Savienību, tas sākotnēji bija miera projekts, miera projekts uh, ar domu, ka mūsu pilsoņiem jājūtas droši. Un es domāju, ka tas ir viens no absolūti nozīmīgākajiem aspektiem. Tas ir tiešām nozīmīgi sadarboties, bet ne tikai šajā laikā, kurā uh, esam tagad. Helga Stīvens uzdeva vairākus jautājumus, un es vispār gribēju uzdot nu stipri līdzīgus. Uh, par dažādajām direktīvām, kā tās tiek transportētas, kad mēs runājam par personu datu uh, aizsardzību par PNR. Jāsaka, ka ir plānots vēlākais 2018. gada pavasarī to transponēt, bet tas vienkārši nenotika. Es domāju, ka nu, situācija ir absolūti mm, traka. Nu, liekas, ka direktīvas netiek transponētas. Nākamais jautājums - radikalizācija. Ārkārtīgi sarežģīts jautājums. Šeit parlamentā mēs bieži runājam par internetu. Kā var mēģināt apturēt propagandas plūsmu? Nākamais jautājums - cietumi. Bieži runājam par to. Cietumi par to bieži tiek rakstīts arī franču mēdījos, aptuveni 40 cilvēki, džihadisti, kas ir notiesāti par šādiem nodarījumiem, viņus drīz atlaidīs. Un Francijas prokurors runāja par radikalizāciju cietumos, un tie, kas ir cietumos, bieži ir vairāk vēl radikalizēti nekā pirms tam. Tas ir tas, ko uh, stāstīja prokurors. Uh, Nākamais jautājums par diskusijām. Man liekas, ka vairākas dalībvalsts nav veiksmīgi darbojušās integrācijas jautājumos. Tas ir nacionālais jautājums. Jā, to es zinu. Zviedrija. Zviedrijā ir daudz marginalizētu tādu jomu bērni, jaunieši, kas dzīvo vardarbības apstākļos katru dienu, šāvieni, sadedzinātas mašīnas. Un uh, ombuds runā par šīm uh, marginalizētajām problēmu ja, rajoniem, uh, un cilvēki, runā tā, uh, cilvēki dzīvo tādās vietās, kur praktiski nav uh, cerības, nav, nav cerības izrauties no tām. Zviedrija it kā, uh, nu, pēdējās. Uh, te uh, eksportētu terorismu uz uh, daudzām ES valstīm, un tad tas kļūtu par visu problēmu. Paldies! Nākamais ir uh, Funzulikas kungs. Komisārkungs ierados nedaudz vēl, jo vienkārši ļoti daudz dažādu sēžu notiek vienlaikus. Komisārkungs, praktiski jautājumi. Vai jums liekas, ka ir nepieciešama jauna likumdošana pār terorisma profilakses pasākumiem? Un nu, otrs jautājums, protams, ka drošība ir nozīmīgs jautājums. Un tas ir dalību valstu kompetences jautājums, bet kā jūs domājat, kā Eiropas komisija varētu prasīt no dalību valstīm vairāk resursu terorisma apkarošanai, vairāk naudas, cilvēku resursu, tehnoloģijas. Ir dažkārt dalību valsts, kuras ir tik ļoti nu, tādā sliktā situācijā saskaroties ar šo problēma. Un otrais jautājums, kā ir iespējams apvienot datu bāzes? Ir tik ļoti sen šis jautājums, un ir nepieciešama standartizācija, pieeja vienai datu bāzei. Drošības spēkiem ir jābūt pieejai visām datu bāzēm Eiropas Savienībā kopumā. Ja mums ir tik ļoti daudz dažādas datu bāzes, Schengenas, Primas un tā tālāk šīs datubāzes nav savstarpēji saistītas, un mums ir absolūti nepieciešams saistītas darbības. Paldies! Liels paldies! Daudz jautājumu tika uzdoti, un dod jums tagad vārdu atbildēt tajā laika posmā, kas mums atliek. Paldies! Paldies visiem par interesi attiecībā uz šiem jautājumiem. Paldies par šīs komitejas iesaistīšanos un sagatavoto ziņojumu. Es tik tiešām domāju, ka šis ziņojums ir ļoti būtisks. Un Himenes kundze jau cits starpā uzsver šos iemeslus. Galvenais ir veidot ilgtermiņu perspektīvu attiecībā uz šiem jautājumiem, kam ir jābalstās praktiskos apsvērumos. Bet tam nevajadzētu tiešām aprobežoties ar īstermiņa priekšlikumiem. Ir jāspēj un jāgrib skatīties ilgtermiņā, veidojot ietvaru nākamajam parlamentam, nākamajai komisijai. Es domāju, ka jūs varat šo ietvaru veidot un jums ir jābūt ambicioziem šajā darbā. Piekrītu, ka mums jābūt piesardzīgiem lai paturētu atklātu, atvērtu prātu, cīnoties pret terorismu pasākumiem, pret eh, terorismu aktivitātēm. Eh, liela daļa no mūsu darba ir bijis reaģēt uz eh, islāmistisku, džihādistu terorismu, bet tas nav vienīgais terorismu avots un noteikti nevienīgais naida avots, kas būtu jāapkaro. Pavisam nesen ir bijuši gadījumi saistībā ar galēji labējiem spēkiem. Mums ir jāpatur prātā izaicinājumi, kas var nākt no jebkuras puses - džihādistu, ekstrēmisms, galēji labēji, galēji kreisie. Katrā ziņā ir daudz tādu, kas cenšas e, ietekmēt mūs, mūsu sadzīvi, ikdienas līmenī un esmu pārliecināts, ka jūs to ņemsiet visvērā. Tad, kad mēs domājam par izaicinājumiem saistībā ar integrāciju mūsu sabiedrībā un problēmām, ko tas var radīt, un dažkārt arī problēmām saistībā ar radikalizāciju un ekstrēmismu, Jums ir iesniegt dažādi grozījumi un turpinās debats par to, kā labāk apskatīt šos jautājumus jūsu ziņojumā. No komisijas puses, risinot šos jautājumus, mēs cenšamies izvairīties no konkrētas kopienas vai cilvēku grupas stigmatizēšanas Jo cilvēki, kas centīsies um, vardarbīgi vērsties pret mums, viņi ir sliktas personas, bet viņi nav savas kopienas pārstāvji, vēl jau mazāk savas reliģijas uh, pārstāvji, ja viņu motīvi ir reliģiski. Un bieži vien labākais veids, kā cīnīties pret uh, šīm ļaunajām personām, uh, ir sadarboties ar plašāku sabiedrību. Lai pirmkārt eh, preventīvā darbā apturētu cilvēkus eh, no šī ceļa. Tādēļ ir nepieciešams eh, censties strādāt ar kopienām. Dalību valstu dara atšķirīgi, bet tas parāda, kādā virzienā mums ir jāstrādā par terorismu jautājumā, lai tos cilvēkus, kas varētu mums palīdzēt, mēs neatgrūstu. Un es domāju, ka jūs noteikti to paturēsiet prātā, meklējot labākos risinājumus e, savā ziņojumā. Attiecībā uz to, kā parlaments organizēs savu darbu nākotnē, e, nu, tur es, ja atļausiet, e, paturēšu tiesības klusēt Es domāju, ka parlamentam pašam jālemj, uh, kā organizēt savu darbu nākotnē. Es domāju, ka komisijai ir jāorganizē savs darbs tā, lai komisijā būtu pienācīgi atvēlēta resursi, sadarboties ar parlamentu, eh, kā parlaments to vēlēsies darīt. Ir bijušas debats par eh, SIS eh, sistēmas izmantošanu, piemēram. Es uzskatu, ka šie tiesības sargājušie pasākumi ir jāizmanto tam mērķim, kam viņi ir bijuši izveidoti. Un ja viņi netiek izmantoti paredzētajiem mērķim, tad mums vai nu pozitīvi vai negatīvi, jo viņi, piemēram, tiek izmantot citam mērķim, nevis paredzētājiem, tad mums vajadzētu reaģēt uz to, jo tie ir apdraudēti šo instrumentu uzticamība. Instrumenti ir jāizmanto tam mērķim, kam ir tikuši izveidoti. Kas attiec uz īstenošanas jautājumu? Tur es vēlos sacīt tikai vienu lietu. Pirms uh, kolēģi varēja pievienoties mums. Mēs tieši runājam par eh, izaicinājumiem saistībā ar īstenošanu. Mums ir jāsako dalību valstu progresam. Nav jau tā, ka direktīvas e, kaut kur e, plauktiņā iegulstas, ignorētas. Dažkārt vienkārši ir praktiski izaicinājumi, lai tās varētu e, saulaicīgi īstenot, un mums ir jārēģē uz šiem izaicinājumiem. Es jau iepriekš sacīju, ka nav tā, ka tā ir apzināta vēlme un politiskās gribas trūkums, bet atsevišķos gadījumos tālākā rīcība, lai īstenotu šo politisko gribu, nav pietiekami strauja, un mums ir jārēģē uz šiem praktiskiem ierobežojumiem. Jautājums par jauniem normatīviem aktiem. Mēs nebaidamies no tādiem. Mēs nācām klajā ar priekšlikumiem eh, vēl pagājušajā mēnesī. Praksē izaicinājums, ar kur mēs saskaramies šobrīd, ir tikt galā ar tiem priekšlikumiem, kas ir likti jūsu priekšā, kas cits starpā izskanēja arī e, komisijas priekšsēdētāja Junkera uzrunā par stāvokli Eiropas Savienībā. Tie ir lielākie izaicinājumi tuvākajos mēnešos paspēt abam, abiem likum, līdz likumdevējiem nonākt pie labākas īstenošanas par tām lietām, par kurām esam vienojušies. Jūs varētu teikt, eh, varētu izveidot ilgtermiņu perspektīvu, ietvaru priekšlikumiem, kas nāktu no nākamās komisijas un tiktu apspriesti nākamajā parlamenta sasaukumā. Bet darot to, lūdzu, nepazaudējiet no uh, jūsu uzmanības uh, loka tas, uh, to darbu, kas mums vēl ir jāpabeidz līdz pavasarim Katrs mēnesis ir svarīgs. Mums ir jāsaglabā šis fokus, šī uzsvars uz īstenošanu, īstenošanas progresu. Vienlaicīgi skaroties, kurās jomās mums ir e, jāuzlabo sadarbība, esmu atvērts idejām, jūsu ziņojums šai ziņā būs ļoti svarīgs, bet es nevēlētos, lai tas notiktu uz nākamo mēnešu īstenošanas rēķina. Jautājums par resursiem. Tas, eh, ko mēs ierosinām cīņai ar eh, terorismu saturu tiešsaistē, tur ir pienākums, eh, pienākumu kopums pat attiecībā uz platformām konkrēti un arī uz dalību valstīm. Respektīvi, dalību valstīm ir jābūt pieejamiem pietiekamiem resursiem ja mēs varam vienoties par to, kā par piemēru šajā gadījumā, varbūt to var līdzīgi īstenot arī citos gadījumos, kur mēs uzliekam tiešas pienākums dalību valstīm veltīt pienācīgus resursus īstenošanai. Kas attiec uz komisiju? Mēs apņēmāmies tajos priekšlikumos, kurus um, izsludinājām ar skatu uz nākotni. Tur, protams, tas vēl tiks apspriests ar jums, apspriests dalību valstīm. Mēs ierosinām principā dubultot finansējumu iekšējai drošībai, trīskāršot finansējumu uh, kas ir veltīts mūsu ārējo robežu drošībai, papildu finansējumu tieši kiberdrošībai, 2 miljārdi inovāciju budžetā, finansējums pētniecības budžetā, iestrādāt drošības jautājums arī citos budžetos, piemēram, reģionālajā. Esam nākuši klajā ar nopietnām saistībām. Ja to atbalstīsiet jūs un dalību valstis, tas palīdzēs eh, mums nonākt pie tāda piemēra. Es labprāt arī turpinātu ar jums diskusiju par to, ka mūsu datu bāzēm ir efektīvi jādarbojas. Es personīgi esmu ļoti interesēts šajā jautājumā. Es vēlētos nodrošināt sadarbspēju, rēģēt uz eh, paustajiem izaicinājumiem un paspēt to vēl šajā sasaukumā. Paldies! Merci beaucoup! Lielas paldies uh, Julian kungam! par šo analīzi, par skaidrību un uh, kā visi kolēģi to pasvītroja par jūsu uh, atbilžu kvalitāti un to perspektīvu, kādu iezīmējot ar ļoti lielu godīgumu, vienkārši atsākoties uz mūsu sadarbību nākamo mēnešu īstermiņa laikā, bet arī vidējā un ilgtermiņā. Paldies, ka uh, varējāt ierasties, klēs paldies uh, visu mūsu kolēģu vārdā. Uh, Un tāpat es gribu teikt paldies sesiju laikā. Tas ir sarežģīti organizēt parlamenta komiteju darbu. Es gribu tiešām teikt paldies un neaizmirstiet, ka mūsu nākamā sēde būs Briselē 9. oktobrī no 9 līdz 12.30. Nu, negribu teikt, ka obligāti jāierodas, taču tā būs iespēja diskutēt ar Itālijas uh, iestādē, un tāpat arī izskatīt uh, 1520 grozījumus, kas ir iesniegt mūsu ziņojumā. Paldies, uh, paldies, lai jums veiksmīga sesijas izskaņa. Paldies komisāra kungam, paldies sekretāram Letīcijai un visiem tiem, kas rūpējas par to, lai sēžu gaita ir ļoti raita ļoti sarežģītos jautājumos.